Un, kā vienmēr, komisija regulāri informēs parlamentu par turpmāko sarunu attīstību. Paldies! Paldies komisāram De Guhta kungam. Un ir iesniegti divi rezolūcijas projekti 734 2013. gadā Inta un 7438 zaļo komitejas vārdā. Diskusijas līdz ar to ir noslēgts. Balsojums būs rīt pulkstens 11.30. 216. reglamenta punkts nosaka to, ka vakar abi nav iesniegti protesti pret grozījumiem. Līdz ar to ziņojumu, ko minēja, ir pieņemti. Nākošais darba kārtības punkts - mutiskais jautājums komisija ES un Taivānas tirdzniecības attiecības. Sākumā došu vārdu Kaspārī kungam 5 minūtes, lūdzu. Augsti godātais priekšsēdētājs, darbie kolēģi un kolēģis. Divpusējais tirdzniecības apjoms starp ES un Taivānu 2011. gadā bija vairāk nekā 40 miljardi eiro. Un arī pagājuši gadu tirdzniecības attīstības aktīvi attīstījās. Un pat labāk situācija tāda, ka ES. Uh, reģionā ap Taivānu esam bijuši ļoti aktīvi attiecībā uz tirdzniecības attiecībām. Jau dažus mēnešus ir spēkā brīvās tirdzniecības nolīgums starp ES un Dienvidkoreju. Esam sākuši sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un Japānu esam uh, aktīvi uh, attīstījuši tirdzniecības attīstības ar Ķīnu, tikko par to runājam un gribam arī intensīvāk attīstīt uh, tirdzniecības attīstības ar uh, Ķīnu. Un daudzas sarunas tiek risināts ar citām valstīm. Taču neesam līdz šim raduši uh, uh, iespēju um, intensīvāk veidot tirdzniecības attiecības starp ES un Taivānu. Nu, nav īsti piemērot runāt par brīvās tirdzniecības nolīgumu, bet es domāju, ka mums ir jāpadomā par to, kā labās tirdzniecības attīstības mēs varētu, attiecības mēs varētu attīstīt, padziļināt un kā novērst to, kā tai kontekstā, kur tikko aprakstīju. Uh, Proti, ka mēs ar daudzām sarunām Taivānas tuvumā intensificējam tirdzniecības attiecības, ka šīs valsts ir, dar, ir aktīvas tajās pašās tirdzniecības jomās un ka mūsu uzņēmumi arī Taivānā ir ļoti aktīvi. Proti, ka Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem investoriem Taivānā, tad šādā kontekstā mums ir jādomā, kā padziļināt tirdzniecības attiecības ar Taivānu. Tādēļ uzdodam jautājumu Eiropas komisijai, kā Eiropas komisija vērtē ES un Taivānas tirdzniecības attiecības, kādas iespējas tā redz vēl uzlabot šīs tirdzniecības attiecības, ievērot situāciju, ko tikko aprakstīju, un ievērojot arī nākotnē plānotās sarunas ar Ķīnu, un ko mēs varam kopā darīt, lai nodrošinātu to, ka Taivāna šajā trīstūrī vai dažādu tirdzniecības attiecības attiecību četrstūrī pat cieši. Tādēļ esmu ļoti priecīgs par to, ka tieši pēc diskusijām par attiecībām ar Ķīnu varam risināt šīs sarunas. Paldies kolēģiem no visām frakcijām, ka mēs varām, varējām vienoties par šo secību darba kārtībā. Esmu tiešām ļoti pateicīgs visiem kolēģiem, ka varam apmainīties viedokļiem par to, kā intensīvāk veidot šīs tirdzniecības attīstības. Paldies! Paldies, kas pārīkungam! Tagad komisijas vārdā uzstāsies komisārs Tegišts. Paldies priekšsēdētāja kungs, kas pārī kungs, kodātie deputāti. Pirms diviem gadiem Eiropas komisija atbildēja uz mutisko jautājumu par Eiropas Savienības un Taivānas attiecībām. Daudz, eh, kas izskanēja toreiz, paliek relevants arī šodien. Tagad eh, Taivana 2011. gadā bija 15. vietā mūsu partneru sarakstā. Tagad Taivana noslīdējusi līdz 23. vietai. Bet Taivana paliek mūsu svarīgais partneris ja pavērot skaitļus, Taivanas nozīme līdzīgi Japānas nozīme, neskatoties uz krīzi pēc 2008. gada. Mums uh, notiek gan uh, visaptvēroša dialogs, divreiz gadā tiekas amatpersonas, pārunām dažādas jomas, arī tehniskas barjeras tirzniecībai, e, intelektuāls īpašumtiesības, geogrāfiskās norādes, e, publisku iepirkumu, muitas lietas, informācijas tehnoloģijas un farmācijas e, lietas. Mēs runājam arī par beztarifu barjeram. Un šīs sarunas uzlabo mūsu savstarpējās attiecības ļoti konkrētā veidā. Uh, uzlabojas tirzniecības klimats un investīcijas, un tiek izveidota stabila vide, kas ļauj aizsargāt intelektuālās īpašuma tiesības un uh, uzlabot investīciju plūsmas. Komisija aktīvi ir strādājusi ar Āzijas valstīm, ar šī parlamenta atbalstu Dienvidkoreja, Singapūra, Malaizija, Taivana uh, un arī Japāna. Uh, ir mūsu partneru sarakstā, un turklāt ar Ķīnu esam gatavi parakstīt nolīgumu, par ko tikko eh, tika diskutēts. Mums jākoncentrējas uz šī brīža darba programmu. Tad mēs varēsim koncentrēties arī uz attiecībām ar Taivānu, nezaudējot mūsu ambīcijas, papētīt, ko varam izdarīt, bet tam pienāks laiks. Paldies par uzmanību. Paldies komisāram de Gištam. Tagad frakcija vārdā runātāji. Pirmais uzstāsies Štasnīgungs divas minūtes. Thank you, Chairman, Commission. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri. Apstiprināt rezolūciju, lai uzsākt tirzniecības sarunas ar Taivānu ir solis pareizajā virzienā, lai stiprinātu Eiropas Savienības tirzniecības attiecības Eh, taiskaitā kultūras un ekonomikas attiecības. Pēdējo desmitgažu laikā divpusējas tirzniecības starp eh, Eiropas Savienību un Taivānu ir divkāršojusies, eh, sasniedzot 40 miljārdus 2011. gadā. Un pat ar šādu pieaugumu tirzniecības starp Eiropas Savienību un Taivānu ir zem potenciālajām iespējām. Taivāna ir stabila demokrātija, uh, dinamiska ekonomika, kas spēj daudz eh, piedāvāt Eiropas Savienībai. Un pirms dažiem gadiem, kad INTA komitejas sanāksmēs es aicināju veidot stingrāks, eh, spēcīgāks eh, tiešniecības attiecības ar Taivanu komisijas, atbildi bija tā, ka mēs nevēlamies būt pirmie. Vēstījums bija skaidrs. Eiropas Savienība negribēja provocēt Ķīnu un gribēja redzēt E, Ķīnas reakciju uz Taivānas brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar citiem, citām valstīm. Šobrīd Ķīna, Savienotās valsts Singapūra, Jaunzēlande vai nu um, ved sarunas e, par brīvo tirdzniecību vai jau ir tās noslēgušas ar Taivānu. Un vai Eiropas Savienība var atļauties palikt iepakaļ? Es domāju, ka atbildes skaidra uz šo jautājumu ir jānodrošina labuma gūšanas iespējas pilsoņiem abās pusēs. Eh, tirzniecības investīcijas noliegums starp Eiropas Savienību un Taivānu ir jāuzsāk eh, maksimāli drīzā laikā, un ar to nevajag kavēties. Paldies! Paldies Štāsniekungam, un tagad uh, Moreira kungs viena minūte. Obrigāt, prezident! Paldies, priekšsēdētāji! Tirzniecības attiecības starp Eiropas Savienību un Taivānu ir zem potenciāli, neraugoties uz to faktu, ka mūsu divpusējā tirzniecība ir pieaugusi pēdējo desmit gažu, gažu laikā divas reizes. Tādējādi mums vajadzētu atbalstīt attiecību attīstīšanu. Startautiskās tirzniecības komitejas rezolūcija īpaši uzsver sarunu iespēju investīciju nolīgumam. No Eiropas Savienībai būtu jāved sarunas ne tikai ar Ķīnu, bet būtu jānoslēdz līdzīgs nolīgums ar Taivānu, ņemot vērā nepieciešamās prasības. Un Eiropas Savienībai piemīt investīciju nolīgumu kompetence. Es, protams, labi saprotu to, ka mums ir vajadzīga savstarpīga tirgus pieejas liberalizācija, lai varētu aizsargāt investorus. Tomēr, uzlūkojot Eiropas komisijas 2010. gada prioritātes par ārvalstu investīcijiem, nav nekāda iemesla, kāpēc e, Taivanu vajadzētu izslēgt no komisijas darba kārtas. Paldies, kolēģi Moreira. Tagad kolēģis Kazaks, divas minūtes. Уважаеми господин комисар, аз повтарям вече. Sēdētāji, godāmies komisāri. Es negribētu atkārtot visas skaitļus, kuri raksturo tirzniecības attiecības ar Taivānu. Ir samērā skaidrs tas, ka mēs esam palikuši iepakaļ reālajam potenciālam. Mums ir nepieciešams padziļināt un attiecības un būvēt uz jau esošajām informācijas tehnoloģiju, rūpniecības attīstību, zaļās enerģijas, sniegs iespējas jaunām darba vietām. Šīs ir nozars ar augstu pievienoto vērtību, kas var nodrošināt izaugsme abiem partneriem. Tajā pašā laikā jānorāda, ka konstruktīva pieeja ar Taivānu ir devusi tai iespēju parakstīt 31 tirzniecības nolīgumu, tā skaitā ar Japānu un Ķīnu. Un tas viss eh, norāda, ka Taivāna ir gatava noslēgt līdzīgus nolīgumus ar citajiem partneriem. Un esmu pārliecināts, ka nākotnes tirzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Taivānu palielinās Eiropas eksportus eh, līdz 12 miljardiem eiro gadā. Tāpēc es aicinu komisiju izmantot šo iespēju un rast pamatu divpusēju nolīgumu noslēgšanai. Komisijai ir pietiekami augsti jānovērtē šāda uh, nolīguma sniegtais labums, un esam pārliecināti, ka Taivana nedrīkst eh, palikt iepakaļ salīdzinājumā ar kontinentālo Ķīnu, jo tas būtu spēcīgs signāls, ka Demok eh, Eiropa Savienība atbalsta demokrātiju un plurālismu Taivānā. Paldies Kazaka kungam. Un tagad Kelleris kundze pusotra minūte. Vielen Dank. Paldies. Mēs zaļie nesaprotam, kāpēc tik steidzami būtu jāparaksta nolīgums ar Taivanu. Galu galā Eiropas uzņēmumi jau investē Taivanā. Investīcijas no Eiropas Savienības ir pat pirmajā vietā šie valstī. Mūsu ekonomikā jau ir labi integrējusies un es neredzu nepieciešamību tik steidzami rīkoties. Mēs visu laiku dzirdam, ka komisija uh, šo lietu uzskata par prioritāti. Mēs, eh, mums ir attiecības, tirsniecības attiecības ar Kanādu, Indiju, ASV, un tagad, lūk, eh, par Taivānu runājam. Parlamentam ir grūti to visu izanalizēt un eh, kontrolēt, ņemot vērā, ka arī pēc parakstīšanas mums jāsako līdz tam, kas notiek. Mēs zaļie uzskatām, protams, ka attiecības ar Taivānu ir laba lieta, ņemot vērā, ka paralēli tiek skatīts uh, nolīgums ar Ķīnu. Eiropas uh, Savienība var stiprināt uh, demokrātiskumu, cilvēku tiesības un uh, mūsu vērtības, uh, pamatvērtības um, Taivanā. Bilaterālas attiecības jāstiprina arī šajā ziņā. Jārunā ne tikai par tirzniecību šeit. Ja jau runa ir par pastiprinātu dialogu, tam nevajadzētu sastāvēt tikai no ekonomikas politiskām lietām. Paldies Kelras kundzei un tagad Tanoka kungs. Micro, me, micro, please. Mikrofons ir ieslēgts. Tagad gan. Priekšsēdētāja kungs, um, esmu priekšsēdētājs uh, Eiropas Savienības un Taivanas sadarbības grupā, un es jau gadiem ilgi cenšos pierunāt kolēģus, lai mēs intensīvāk uh, atbildēt uz Taivanas attīstības un inovācijas politiku. Tas mums ļoti palīdzēs. Taivana ir 20. gadsimta viens no ekonomikas brīnumiem. No kolonālās valsts eh, Taivana kļuvusi par tehnoloģisko supervalsti, kas saražo daudz no tā, ko lietojam ikdienā. Taivana eh, ražo viskiju, dizaineru, apģērbus eh, un var konkurēt ar daudziem Eiropas uh, ražotājiem. Tā tad laba mm, vesela konkurētspēja ir laba lieta gan viņiem, gan mums. Eh, Taivana ir viens no septiņiem Eiropas Savienības partneriem Āzijā un milzīgs sasniegums ņemot vērā konkurētspēju šajā reģionā. Mm, ja skatiet iedzīvotāju skaitu, eh, eh, Ķīnā dzīvo 58 astoņas reizes vairāk iedzīvotāju nekā Taivanā, bet um, tirzniecības apjoms tikai 11 reizes lielāks. Mēs uh, tik daudz ko darām uh, Pekinā pēdējo gadu laikā. Mums tiešām vairāk jākoncentrējas uz Taivanu. Taivana um, labi sadarbojas ar Jaunzēlandi, uh, sadarbojas ar valstīm, ko Ķīna neatzīst un uh, pretojas uh, diplomātiskam spiedienam no citām valstīm. Eiropas Savienība atbalsta Taivānas uh, centienus piedalīties starptautiskajās organizācijās kā PTO. Un um, mums tiešām jācenšas uh, panākt, lai Taivana kļūtu par pilntiesīgu partneri, tirzniecības partneri uh, pasaules līmenī. Paldies, Tanuka kungs, vai pieņemsiet jautājumu no Šulca kunga? Atbildēsiet Šulca kungam. Šulca kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Bet ko tad jūs uh, uzskatāt, uh, kolēģi, par uh, mūsu Ķīnas politiku? Man uh, šķiet, šķiet, ka tas, ko jūs teicāt par Ķīnu un Taivanu, tas eh, neatbilst patiesībai. Taivanas eh, investīcijas eh, Ķīnā ir nesušas Taivanai milzīgu peļņu. Taivanas uzņēmumi darbojas zem vispār pieņemtiem standartiem atbilde. Jā, es par Jaunu Zelandu arī runāju, kur, eh, kur es tieši atsaucos uz vienas Ķīnas eh, politiku. Taivana piedara eh, pasaules tirzniecības organizācijas. Daudzas valstis Taivānu vispār nevēlas atzīt. Mēs šaubāmies visu laiku par Taivānas statusu. Un lūk, kas notiek, uh, neatkarīgi no tā, vai mēs atzīstam dažas trešās, uh, tās augtas trešās pasaules valstis, mēs varam mm, uzturēt tirzniecības attiecības ar šīm valstīm. Šī mums nav problēma. Paldies un Beldera kungs. Paldies. Um, priekšsēdētāji, būdams Nīderlandietis, es ļoti labi saprotu, ka pastāv saiknes ar Taivānu, Formozas salu un arī tirdzniecības attiecības starp Eiropas Savienību un šo salu nekrīt no debesīm. Mēs runājām eh, jau pirms kāda laika par šīm attiecībām no šī pašas vietas, eh, kur esmu stāvu šobrīd, es runāju par šīm attiecībām, taču divus gadus vēlāk man ir jākonstatē, ka nekas no tā nav iznācis, lai gan ekonomiskie guvumi ir nenoliedzami ciešākas attiecības starp Eiropas Savienību un eh, Taivānu varētu palīdzēt nodrošināt labāk saiknes starp Taipēju un Pekinu un būtu šīs šis nolīgums izdevīgs abām pusēm. Paldies Belderkungam. Un tagad pusotra minūte noslēgumā uh, grupu pārstāvi Golniša kungs. Eh, Dargie, dargais kolēģi Belders, mūsu Portugāles kolēģi visdroši vien sacīs, ka viņiem ir vēl senāks attiecības ar Taivānu, jo viņi tur nokļuva vēl pirms Nīderlandiešiem. Taču Tas nav šodienas temats. Taivāna laimīgā kārtā 49. gadā izspruka no komunisma un attiecīgi ar iedzīvotāju godrību, disciplīnu, kultūru, kultūru tradicionālam vērtībām, kas vēl aizvien ir spēkā Eh, piedzīvojas pilnīgi sātriecošu izaugsmi, kāda būtu varējusi būt arī Ķīnai, ja tai būtu ticis aiztaupīts maoisms. Un tas arī dzīves līmenis Taivanā stīpri pieauga. Un tieši šī dzīves līmeņa dēļ konkurence, kas ir nepieciešamā um, sastāvdaļa starptautiskajās attiecībās, uh, nebalstās daudz mazāk uz sociālo dempingu salīdzinām ar citām valstīm. Tā izskaitā ar šo eh, lielo komunismu valsti, kas ir kļuvusi par kapitālismu paradīzu, un es šeit atsaucos uz kontinentālo Ķīnu. Es neesmu pārliecināts par brīvās tirzniecības visiem pozitīviem aspektiem, taču katrā ziņā mums nevajadzētu svārstīties uzsākt oficiāls attiecības ar Taivānu, tikt galā ar šo liekolību un dot iespēju Taivānas un kontinentālo kontinentālās Ķīnas ļaudīm eh, lemt vai nu par apvienošanos, vai atzītu neatkarību, bet katrā ziņā mums būtu jāatbalsta Taivanas dalība tādās organizācijās, no kurām šī, šai teritorijai ir sava vieta. Paldies un eh, Galniškungs, paldies, tagad dodu vārdu citiem runātājiem, sākot ar Andri kieni, lai mlūcī. Taivanai ir spēcīga ekonomika un Eiropas eh, kompānijas tajā strādā daudzās jomās. Papildus investīcijām atsevišķās operācijās eh, Eiropieši ir investējuši vairāk nekā 30 miljārdu dolāru eh, Taivānā, padarot Eiropu par lielāko investoru grupu uh, apsteidz, Taivana apsteidzot Savienotās valstis un Japānu. Tāpat arī ļoti daudzām uh, kompānijām, kas darbojas Taivanā, tās darbojas arī kontinentālajā Ķīnā. Un gribu norādīt tagad dažus politiskos aspektus mūsu diskusijās. Mēs visi zinām, cik sarežģīta ir Taivāna starptautiskā situācija un pilnīgi noteikti tas ietekmē tās tirzniecības attiecības. Taivāna ir demokrātiska un mierīga valsts, un tāpēc tai būtu jākļūst par daļu globalizētās starp savienotā pasaulē. Priekšnosacījums Taivānas integrācijai pasaules ekonomikā ir. E, ekva noslēgšana sadarbībai starp Ķīnu un Taivānu, kas apliecinātu, ka Ķīna atzīst Taivānas lomu pasaules tirzniecībā un tās nozīme noslēgumā. Taivānas nostāja globālajā ekonomikā to var raksturot ar cieša sadarbību ar Eiropu. Bez tam Eh, eh, noslēgumi, noslēgtie līgumi ar, Singas, ar Eiropas Savienību un Singapūru citām valstīm apliecina to, ka var noslēgt arī šādu noslēgumu. Turklāt arī šeit būtu abi eh, labumu guvēji no tirzniecības, bet pat trīs virzienu tirzniecības starp Eiropas Savienību, Taivanu un Ķīnu, kas ir nozīmīgi. Paldies, kolēģi Andrikiene, un tagad nākošais runātājs Kocelī. Paldies, priekšsēdēs kundze. Pēc Japānas un Dienvidu Korejas mēs tagad diskutējam uh, par Ķīnu un Taivānu. Tagad mums jāpaņem lēmums. Mums tiešām arī jāsāk sarunas ar uh, Taivānu. Tirdzniecības apjomi pēdējo gadu laikā ir pieauguši. Potenciāls vēl nav pilnībā izsmelts mūsu uzņēmumi jau ilgāku laiku cenšas attīstīties tirdzniecībā, taču trūkst šī institucionālā ietvara. Politika un institucionālais ietvars kavējas, jo ir šis spēcīgais ekonomikas un sociālais fenomens. Mums ir jāiznās spiediens, Eiropai ir uh, jārunā par investīciju nolīgumu un jādodas uz priekšu. Es domāju, ka tā ir iespēja īstenot uh, izaugsmas un nodarbinātības uh, politiku, veicināt šo politiku. Taivāna attiecībā uz izaugsmu un demokrātiskiem procesiem situācija ir um, ļoti laba. Tā ir pelnījusi uh, uzmanību no mūsu puses un tādēļ šo darbu vajadzētu tiešām sākt. Uh, Ievarot arī to, kas ir darīts, uh, kas tiek uh, darīts ar Ķīnu, tad jāsaka, sanas arī ir Taivāna. Tagad arī Nāldīkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Taivāna ir augsts ekonomiskais potenciāls un divpusējie nolīgumi, ko ir noslēgt, ar ko ir noslēgtas. Um, noslēgt dažādi līgumi, e, ir tiešām daudz skaitlīgi jāparaugās uz to, kas e, notiek Taivānā, ir e, daudzveidīga kultūra, un brīdī, kad uh, es būsim noslēguši um, uh, līgumu ar Ķīnu, būs uh, nu, praktiski neiespējami nenoslēgt līgumu ar Taivānu. No otras puses jāsaka arī, ka uh, ir uh, liela uh, plaša tirdzniecības apmaiņa. Taivānai ir daudz uh, patentu un tehnoloģiskas attīstības. Uh, mums ir jārunā par uh, attīstību Ķīna, Ķīna ir tikai vienas partijas valsts, bet Taivāna ir valsts, valsts, kura eksistē. To nav uh, atzinusi es, bet tā ir neatkarīga uh, jau vairākus uh, gadus. Bloķējot tās pieeju uh, starptautiskām institūcijām, nu, piemēram, kā nesen civilās aviācijas uh, institūcijai, vienkārši atbilst uh, spēku samēram ar reģionam, bet nav atbilstoši Taivāns reālai situācijai. Uh, Šeit nav jāskatās viss tikai debesīs, bet jāskatās konkrēti uz mūsu tirgiem. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Klāsa kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tirdzniecības nolīgums starp ES un Taivānu. ir ļoti nozīmīga. Tirdzniecības apjoms starp ES un Taivānu pēdējo desmitgažu laikā ir ļoti būtiski pavie, palielinājies. Es to ļoti atzinīgi vērtēju. Taivānai ir īpaša vieta starptautiskā līmenī tā neklājas viegli, jo Ķīna, Tautas Republika Ķīna spēlē pret to. Pretēji Ķīnai Taivāna ir demokrātija, tas jāuzsver atkal un atkal. Ja Taivāna nolemtu un noslēgta uh, uh, līgumu ar Ķīnu, tad taču būtu jābūt iespējamam arī ES sākt uh, sarunas ar uh, Taivānu. Tas uh, nāktu par labu abām pusēm. Taivāna uh, tāda izkļūtu no um, tādas diplomātiskas situācijas, kāda tā tagad ir, un tā būtu arī ļoti skaidra zīme komunistiskai Ķīnai. Da, es savukārt mm, iegūtu labāku piekļuvu Taivānas tirkumu. Un tas varētu novest arī pie tā, ka intelektuālās tiesības, kas piekrīt Eiropas uzņēmumiem, būtu labāk aizsargātas. Taivāns uh, iestādes jau ir uh, spērušas soļus šai virzienā, bet vēl ļoti daudz, kas ir jāpadara. Paldies! Tagad Līzeka kungs. Paldies, priekšstādājs kundze, komisāri kungs, dāmas un kungi! Daudzi no jums šeit zālē un tāpat arī es viesojās Taivānā pirms dažiem mēnešiem. Ko mēs redzējām? Mēs redzējām to, ka tā ir demokrātiska valsts. Es satikos ar divu lielāko politisko partiju pārstāvjiem, un tas viss apstiprina to, ka ir demokrātija, kas darbojas politiska uh, konkurence un normāls vēlēšanas. To ir jāuzsver, jo ne visās Āzijas valstīs ir šādi apstākļi. Bez tam gribu teikt, ka es redzēju uh, ļoti augstu attīstītu tehnoloģiju, ļoti augstu attīstītu ekonomiku. Daudzi no jums uh, šodien uzstājās runājot par attiecībām ar Ķīnu. Šeit būtu jāievēro tas, kas ir noticis pēdējo mēnešu laikā. Katru uh, dienu duči lidmašīnu no Ķīnas Tautas Republikas uh, nolaižas uh, Taivānā un Taivāns lidmašīnas dodas uz uh, Pekinu un Šanhai. Cilvēki apmeklē uh, apusē šīs valsts Taivāns uzņēmumu, investē. Uh, jau dažus gadus miljardus ASV dolāru Ķīnas sauc republikas ekonomikā, un ja mēs šodien runājam par to, ka Ķīna ir lielākais eksportētājs pasaulē, tad jārunā arī ir par to, ka desmit lielākie eksportētāji uzņēmumi, jā, jāpaskatās, kas tie tādi ir, un pieci no tiem ir Taivāns, lielākie uzņēmumi, kas ir investējuši e, Ķīnā un tur aktīvi darbojas. Tas ir jāievēro, tādēļ mums ir jāveido dziļākas attiecības ar Taivānu, jo tas dod iespējas gan ES, gan e, Taivānai. Paldies! Paldies tagad, bet ieeja Kučetkundze. Paldies, priekšsādātāji! paredzot tirzniecības sarunu intensifikāciju starp Eiropas Savienību un Taivānu, mēs varam paredzēt, ka tiks sniegta pozitīva atbilde šai valstī, lai uzsāktu sarunas. Šis nākotnes nolīgums dos iespējas konsolidēt atbalstu demokrātiskajām institūcijām šajā valstī, turpinot nolīgumus ar citām valstīm šajā zonā, piemēram, Dienvidkorejā, un padziļināt e, savstarpēji izdevīgās attiecības attiecības abām ekonomikām. It īpaši tas attiecas uz investīciju aizsardzību un piekļuvu tirgumu. Tāpat arī runa. Uh, uh, šis nolīgums varētu palīdzēt nodrošināt mūsu ekonomikas izaugsmi, protams, eh, saistībā ar daudz eh, multilaterālo sistēmu un nosakot saistošas klauzulas tik jutīgās jomās kā sociālie vides standarti un sociālā korporatīvā atbildība. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Sērs Grehems Votsons. Priekšsēdētāji pēdējās debatas bija par Eiropas Savienības Eh, investīciju nolīgumu. Un brīdis šobrīd ir vēsturisks. Mēs nevaram pirmo uh, atsevišķo nolīgumu atstāt vienu pašu. Ir ļoti uh, daudz. Uh, šajā valstā iespēja investēt, kas atrodas blakus kontinentālajai Ķīnai. Un jāapzinās, ka šī Āzijas valsts ir ļoti nozīmīgi. Eiropas Savienība ir vislielākais investors, un mēs ceram uh, uz dialogiem, lai risinātu investīciju jautājumus. Taču divpasējo investīciju eh, potenciāls ir milzīgs. Mēs runājam par nolīgumu ar Ķīnas tautas republiku. Bet mums ir iespēja parādzīt, parādīt atbalstu demokrātiskai Taivanai. Un, ja tas ir veids, kā palielināt investīcijas tirzniecības apjomu, tad mums ir jādomā tieši tādā pašā veidā, tā skaitā ļaujot Eiropas investīciju bankā investēt. Un es pievienojos komisijas aicinājumu piedāvāt paralēli divpusēju eh, dolīgumu ar Taivānu, kas būtu vien-vien situācijā abām pusēm, lai nodrošinātu juridisku skaidrību investoriem un palielinātu investīciju plūsmu apjomu un kvalitāti. Paldies, kolēģi Vatsam!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 kā cilvēks, kas labi pārzina Ķīnu, jūs varējāt cik nozīmīgi ir uzlabot mūsu attiecības ar Taivānu tirzniecības ziņā, bet jūs zināt, cik eh, jūtīga ir šī situācija attiecībās ar kontinentālo Ķīnu. Jūsuprāt, kāda būtu uh, Ķīnas reakcija Eiropas Savienība atrod vispiemērotāko lēmumu, lai uzlabotu mūsu tirsniecības attiecības ar Taivanu. Vai mums vajadzētu baidīties par kontinentālās Ķīnas reakciju? Well, President, I think my, my noble friend Mr. Kazak has touched upon something. Domāju, ka mans draugs Kazaks. Uh, ir pieskāries jautājumu, par ko um, bažās daudzi dalībvalstu vadītāji, bet Eiropas Savienībai ir jābūt drosmīgai un Ķīnai nav, nevarētu būt nekādu reālu iebildumu šādam nolīgumam ar Taivānu. Mūsu interesēs ir veicināt mūsu vērtības, tas nozīmē tirzniecību ar visām valstīm un atzīst, atzīt to, ka demokrātijās mums ir daudz vairāk kopīgu jautājumu nekā vietās, kur tādu nav. Paldies, nākošais runātājs Fjellners. Paldies. Priekšstādātājs kundze. Tirzniecības attiecības starp Eiropas Savienību un Dienvidu Koreju ir izveidotas un ir noslēgts attiecīgs privās tirzniecības līgums. Uh, Es domāju, ka uh, mums ir jāpiedāvā perspektīvas cilvēkiem, jo redz arī krīzes situācija. Taivāna ir ļoti nozīmīgs uh, tirdzniecības partners, bet sarunas vēl netiek vests ar šo valsti. Jāuzdod jautājums, kādēļ? Nu, visdrīzāk tādēļ, ka ir bailes no Ķīnas un daudziem Taivāna nemaz neeksistē. Tā ir neliela province. Tās neatkarība netiek atzīta, lai a, arī Taivāna ir attīstījusies un kļuvusi par nozīmīgu ekonomiku Āfrikas spēku, tā ir nozīmīga valsts, un jārunā arī par ANO kontekstu. Es domāju, ka jāsāk, ir, jāsāk sarunas ar Taivānu. Mēs taču skaidri redzam, ka Taivāna visdrīzāk. Nu, arī reaģētu, bet tāds sarunas ar, e, ar ES un Taivāna ir liels konkurence Ķīnai. Uh, Taivāna tās pašas preces ražo, kā arī Ķīna. Un tai taču vajadzētu būt uh, gūt pieeju Eiropas uh, tirgiem, un Taivāna arī ir nozīmīgs tirgus. Es domāju, ka nozīmīgi ir strādāt uh, tai virzienā, lai Taivāna valsts, kurā ir uh, demokrātija, uh, tiktu veicināta tirdzniecība ir daudz argumentu par, man liekas, ka tā tas būtu jārīkojas, ir ekonomiski argumenti un arī drošības politikas argumenti. Taivānai vajadzētu būt augstu a, Eiropas prioritāšu sarakstā, jo, manuprāt, Taivāna ir valsts, kas ir pelnījusi sadarbību, mums nevajadzētu baidīties. Paldies. Paldies, nākošais runātājs Kutas kungs. Čiska. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Mēs uh, vēlamies uzlabot attiecības ar Āzijas kontinentu, ar šī ambiciozā nolīguma palīdzību, bet kaimiņu valstis, Koreja, Vietnam, Taizeme arī saskata uh, labu uh, nākotni mūsu at savām attiecībām ar Eiropas Savienību. Mēs nevaram liekt šiem valstīm uh, šo ekonomisku un sociālo ieguvumu. Uh, Tāpat laikā Eiropas Savienībai jāievēro starptautiskie noteikumi, kas ļauj Taivanai turpināt savu konstruktīvo politiku. Viņām jau ir 19 nolīgumi ar Ķīnu un 31 nolīgums ar citām valstīm. Taivana ir PTO un Āzijas klusā okeāna fórumā. Līdz ar to es atbalstu labākas attiecības starp Eiropas Savienību un Taivanu. Paldies, Diešu Demērā! Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā to, ka Taivana ir 18. lielākā ekonomika pasaulē, tad Ekonomiskās attiecības starp Eiropas Savienību un Taivānu ir ļoti nozīmīgas un nepieciešamas. Vairāk nekā divas eh, reizes pēdējo desmitgažu laikā ir pieaudzis tirzniecības apjoms, un šobrīd ir iespēja noslēgt tirzniecības nolīgumu, ar kuru mēs varētu konsolidēt un intensificēt šīs attiecības. Ekonomiskie fakti ir dāmas un kungi. Uh, saistībā ar augstiem demokrātiskiem standartiem padara Taivanu par ļoti nozīmīgu strateģisku partneru. Un tāpēc es gribētu aicināt komisiju, komisāru Degūktu, sākt sarunas par investīciju nolīgumu ar Taivānu. Es nosaukšu dažus datus, kas ilustrē manu lūgumu. Taivana 2000. gados, 2002. gadā kļuva par PTO piltiesīgu locekli. 2010. gadā parlaments apstiprināja pastiprināja vīzu režīmu atbrīvošanas ziņojumu, bija referents. Tāpat tā, eh, Taivāna parakstīja ar Ķīnas Tautas Republiku eh, brīvās tirniecības nolīgumu un intelektuālā īpašuma aizsardzības nolīgumu. Bez tam ir noslēgts 31 divpusējs investīciju nolīgums ar daudzām valstīm, tā skaitā ar Japānu. Ir atsāktas eh, sarunas par šo jautājumu ar savienotajām valstīm, un Taivāna ir nostājusi sarunas ekonomiskai sadarbībai. Tiek stiprināts attiecības, bet nepast, lai gan nepastāv diplomātiskās attiecības ar Jaunzēlandu, tomēr ir parakstīts ekonomiskās sadarbības nolīgums. Un visbeidzot, Taivanai ir brīvās tirzniecības nolīguma ar Panamu, San Salvadoru, Hondurasu, Gvatemalu un Nikarāgu. Tāpēc ir ļoti būtiski, ir nepieciešami, lai komisija maksimāli drīz sākt sarunas, lai noslēgtu tirzniecības un investīciju nolīgumu. Paldies! Much. Paldies! Un domāju, ka kolēģis Lūhāns nav sēž zālē, mēs varam ķerties pie brīvā mikrofona procedūras. Ja kolēģis ierodas, tad mēs varam dot vārdu. Un tagad vārds Kelī kungam. Paldies, priekšsādātāju. Es esmu gandarīts par šo jautājumu, un, kur mēs apspriežam šovakar. Kolēģis Stanoks jau pieminēja Taivanas e, paveikto progresu, finanšu dinamiku, ekonomisko attīstību un norādīja to, cik būtiski ir uzlabot tirzniecības attiecības. Un tāpat arī šis ir piemērots brīdis, kad mēs uh, apspriežam Taivānas eh, nolīgumu vienlaicīgi ar Ķīnas nolīgumu. Tie viens otru savstarpēji neizslēdz, un tāpēc ir ļoti nozīmīgi, ka mēs uzlabojam attiecības ar abiem šiem partneriem, it īpaši par tirzniecību runājot. Tāpat arī ir jāpaturprātā tas, ka Taivāna ir veidot uz demokrātiskiem principiem tāpat kā mēs, un tāpēc mums ir jāraugās arī šajā virgienā. Es apsveicu šī vakar sarunas. Paldies! Paldies! kolēģe Morvāja vārds. Paldies. Kāra ģeņuri Budapē. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi un kolēģis. Ja jūs pastaigājaties brīnišķīgajā Budapeštā vai viesojaties kādā citā Ungārijas pilsētā, jūs noteikti redzēsiet, ko ļoti vērtīgi. Daudzi tukši veikali, nekas nav izlikts vitrīnās, daudz mazi uzņēmumi, kas ir bankrotējuši, daudzi ģimeņu uzņēmumi, kas ir slēgti, līdz ar to ģimeņu eksistence ir apdraudēta vai uh, pat iznīcināta. Kāds ir tā iemesls? Viņi neizturēja konkurenci. Konkurenci pret lielām tirdzniecības ķēdēm, starptautisko tirdzniecību. Un no otras puses, aizvien vairāk ir uh, mazu un vidēju uzņēmumu, kas uh, importē daudzas produktus no Āzijas. Uh, tie parasti ir sliktas kvalitātes uh, produkti. Mazie vidēji uzņēmumi uh, Ungārijā neizturēja konkurenci un minūte nav pietiekama, lai visas detaļas jums izstāstītu, bet gribu lūgt sekojošo. Tad, kad es. Uh, ved sarunas par tirdzniecības nolīgumiem, un mēs šeit diskutējam, tad uh, arī šo cilvēku intereses uh, ir jāievēro. Jā, Paldies! Priekšsēdētāji, lūdzu, ievērojiet uh, jums atvēlēto runas laiku un uh, tematu. Kukan kungs tagad. Paldies! Priekšsēdētāja kungs un Taivana ir uh, Eiropas Savienības septītais uh, lielākais tirsniecības uh, partneris. Uh, Āzijā, kas eh, tātad Eiropas Savienība ir un mums eh, jāintensivē mūsu attiecības. Līdz ar to es atbalstu tirsniecības nolīgumu starp ES un Taivanu. Tas stabilizēto eh, vēl vairāk attiecības starp Taivānu un kontinentālo Ķīnu. Tā kā šīs attiecības jau gana stabilizētas, mēs varam izplatīt šo mūsu politiku ne tikai uz Taivānu, bet arī uz Ķīnu. Ķīnas eh, plašām daļām un eh, Dienvidu eh, Austrumu Āziju kopumā. Un mums jāturpina šādā garām pieredze no Slovākijas rāda, ka runājot par investīcijām Ķīnā, mēs runājam par lielu pievienoto vērtību Līdz ar to mums jāiet šeit uz priekšu un jāmeklē uh, savstarpējs izdevīgums mūsu attiecībās. Paldies, Bronsa kungs. E Paldies, Eiropas Savienība ir tirzniecības deficīts attiecībās ar Ķīnu, bet mums ir proficīts uh, pakalpojumu sektorā. Uh, Lielbritānijai mm, deficīts ir um, gan liels - 3,1%. Tas ir 3 pret 1, um, skatot šo proporciju. Un uh, tas ļoti kaitē Lielbritānijai. Lielbritānijas uh, uh kapitāls uh, finansē uh, Taivanas ekonomiku. Konkurētspēju tas neuzlabo. Mm, mēs uh, te runājam uh, par zemu algu ekonomiku. Uh, Un mēs eh, nevēlamies tagad uzlabot Tāvanas Eiropas Savienības attiecības, drīzāk te runa ir par PTO globāliem mērķiem. Sanāk, ka Eiropas Savienība arī rūpējas vairāk par globāliem mērķiem, nevis atsevišķu valstu interesēm. Paldies, un tagad Bīlāna kungs izteiksies pēdējais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Taivana gatava risināt sarunas par eh, bilaterālo nolīgumu. Un pat, eh, ja šo valsti daži neatzīst par suverēno valsti, tas ir mūsu interesēs. Mm, nevajadzētu eh, uzlabot attiecības ar Pekinu, pasliktinot attiecības ar Taipēju, ņemot vērā, ka tirzniecības attiecības ir gana intensīvas un mums ļoti noderīgas. Mēs varam uh, gūt papildu piekļuvi Ķīnas tirgiem un eh, tā var būt alternatīva vai papildinājums mūsu attiecībām ar Ķīnu. Turklāt mēs runājam par tiesisko valsti ar eh, pluralistisko mm, politisko sistēmu, tāpēc eh, es esmu par intensīvākām attiecībām ar Taivānu. Turklāt šeit ir ļoti labs investīciju klimats. Uh, Taivana ir labi attīstījusies valsts, izmanto modernas tehnoloģijas un tā ir modernā ekonomikas sistēma. Paldies Bīlam kungam, komisārs De Guhts. Will... Priekšsēdētāji, ļoti īsi, jo es jau izklāstīju mūsu politiku attiecībā pret. Uh, mutisko jautājumu, kas tik pieminēts ievadvārdos, un es gribētu norādīt to, ka mēs pieņemam lēmumus pilnīgi neatkarīgi ņemot vērā to, kas varētu būt vislabākais Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem. Jeb, skaidri sakot, mēs neatteiksimies no sarunām ar eh, Taivānu, ja Ķīnas Tautas Republika būs pretām. Tās ir mūsu suverēnas tiesības. Tā bet no otras puses ir citi kritēriji, kas piedalās šajā spēlē, un tas būtu eh, sarunas ar Taivānu salīdzinām ar citām iespējamām izvēlēm šobrīd. Resursi ir eh, tik tiešām izsmelti, un tas ir tikai maigi sakot, bet mēs pilnīgi noteikti nesvītrojam ideju par sarunām par investīciju nolīgumu, kas atspoguļot arī e, tirgus piekļuvi, un mēs at, arī to attiecīgā brīdī skatīsim. Gribu pateikties parlamentam par vēstījumu un izskanēja praktiski vienbalsīgs atbalsts tam, ka ir jāveido ciešas tirsnieciskas attiecības ar Taivānu un mēs pilnīgi noteikti to paturēsim prātā un skatīsim šo jautājumu komisijā. Paldies, paldies komisāra. Un eh, tādajādi mēs noslēdzam debates. Mēs esam saņēmuši eh, rezolūcijas priekšlikumu un balsojums rīt notiks.